balsošanas aparāts. Prego l'onorevole Kofferati. Kofferati lūdzu. Man arī nedarbojas balsošanas aparāts, nevar balstot. Jā, tehniskais dienas ņems vērā to, ko jūs teicāt tālāk. Darba kārtībā mums ir paredzēts pēc vienkāršētos procedūras balsot par tik augundzes ziņojumu par nolīgumu starp Eiropas kopienu un Brazīliju par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem. Tālāk balsosim, kas ir pār, kas ir pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk. Vandenkampa ziņojums, mums par to ir jābalto, balsosim par to pēc vienkāršotās procedūras. Te ir nolīgums starp Eiropas kopienu, Īslandes republiku un tā tālāk, kas ir par, kas pret, kas atturas pieņemts. Tālāk. Koeljo ziņojums pēc vienkāršotās procedūras par Lihtenšteinas un Šveicas asociēšanu Šengenas, kas pār, kas pret, kas apturas pieņemts. Tālāk dienas kārtībā mēs pēc vienkāršotās procedūras balsojam par Hohlmējera ziņojumu par Lihtenšteinas pievienošanos. Tālāk balsosim, kas ir par, kas pret, kas, kas atturas, pieņemts. Tālāk darba kārtībā mums ir jābalso pēc pēc vienkāršotākās procedūras par Makovēja kundzes ziņojumu ES un Brazīlijas nolīgums par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu. Balsosim, kas ir par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk darba kārtībā mums ir jābalso par Enčukunga ziņojuma par ES un Brazīlijas nolīgumu par īstermiņu uzturēšanās vīzas režīmu atcelšanu diplomātisko dienestu vai oficiālo pastu, pastuturētojiem. Balsosim par ziņojumu, kas ir par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk darba kārtībā mums ir jābalso pēc vienkāršotās procedūras par Gebhardas kundzes ziņojumu un pakalpojumu direktīvas īstenošanas. Balsosim par ziņojumu, kas ir par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par parlamenta uh, samierināšanas komitejas ziņojumu, Kančana kunga ziņojums, autobus pašažiertiesības. Mēs balsosim ar nominālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā tad pieņemts. Apsveicam referentu. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, man uh, balsošanas mašīna nedarbojas, tā nestrādā. Bene, ne prendiamo nota. E... Jā, mēs ņemsim vērā un nosūtīsim jums tehniķi. Tālāk darba kārtībā mums ir balsojumi. Alsāno kungs, lūdzu. Kundze. Jā, paldies. Es gribēju pateikt, ka es esmu pazaudējusi savu balsošanas karti vakardien. Visi, e, centos to sameklēt, bet tāpēc es gribēju pateikt, ka es atcerējos par pēdējo ziņojumu. Jā, labi, tālāk. Mums ir darba kārtība. Mums ir jābalso par Kalanāna kunga ziņojumu pār emisiju standartu noteikšanu jauniem viegliem kravas automobīļiem. Tagad balsosim par pirmo bloku. Balsosim trīs daļās ar personāla balsojuma palīdzību. Pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsosim par kom, grozīto komisijas priekšlikumu. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu arī ar personāla balsojumu palīdzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā, ziņojums ir pieņemts, apsveicam referentu. Dienas kārtībā mums tagad ir jābalso par Lēnas kunga ziņojumu par ciešāku sadarbību vienotas patenta aizsardzības izveidas jomā. Tagad balsosim par to pēc ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Dienas kārtībā tālāk mums būtu jābalso par Belē kunga ziņojumu par pārtikas produktu radioaktīvo piesārņojumu. Silvestris kungs gribas izteikties. Jā, priekšsādātāja kungs, es balsoju uh, kļūdas pēc par, un gan par iepriekšējo ziņojumu es gribēju nobalsot pret, tāpēc lūdzu ierakstiet, ka es balsoju pret, es kļūdījos nospiežot pogu. Jā, priekšsādātāja atbild. Es, mēs to ņemsim vērā. Tagad balsosim par Belē. Nē, vēl Pitēlis kungs grib izteikties. Es gribēju pateikt, uh, priekšsēdētājs kundze, ka es nobalsoju par, bet es gribēju atturēties. Eh, prego, prezidente. Prego. Sí. Error en la votación. Nu, arī es gribēju balsot pret, tad es kļūdījos. Sí. Prego, prezidenta Gjāra. Agilar kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, priekšsādātājs kundze, es gribēju pateikt, ka balsošana nenotika notika tik ātri pēc iepriekšējās, ka arī es gribēju pateikt, ka es balsoju pret. Uh, taču vēl es gribēju ierosināt. pievērst uzmanību, Eiropas parlamenta uzmanību tam, ka šis regulas priekšlikums vēl pagaidām ir apspriests kopienu tiesā un spriedums tiks um, pieņemts tikai martā, tāpēc es ierosinu, ka Eiropas parlaments atliek šo balsojumu līdz martam. Um, līdz kamēr neizteiksies e, kopiena tiesa. Lūdzu, ierakstiet to sēdes protokolā. Labi, atbild priekšsēdētāji. Silvestri. Sakungs, nu tagad beidzot mēs varam balsot par belētu ziņojumu. Sāksim balsot par pirmo grozījumu. Kas ir par? Lūdzu, celiet rokas. Kas ir pret? Tas atturas. Nē, nu pārbaudīsim, tāpēc, ka jūs neceļat rokas pietiekam augstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā, noraidījums. Tālāk 32. grozījums, kas ir par, kas ir pret, kas atturas pieņemts. Tālāk Rūpniecības komitejas 30 grozījumi, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk Belēt pats ierosina mutisko grozījumu. Nē, tas atkrīt. Belēt, nē, tomēr piedāvā mutisko grozījumu. Tas ir 33. grozījums. Lūdzu, viņam vārds. Thanks, uh, very much, uh... Jā, liels paldies, pārīkšādātājs kundze. Tas ir mutiskais grozījums, ko es sagatavoju, pateicoties arī Vāzī kundzei, un tur ir teiks, ka komitejai ir jāiesniedz līdz 2012. gada martam ziņojums Eiropas parlamentam un padomēji par kompensācijas mehānismu uh, zemniekiem attiecībā uz tiem produktiem, kas nevar tikt pārdoti tirgu. Un šim ziņojumam ir jāpievieno likumdošanas priekšlikums, ja nepieciešams. Tas ir kopīgs priekšlikums. Grācie, čiso. Jā, liels paldies. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Labi, neviens neiebilst, tad balsosim par to, kas ir pār, kas ir pret. Uh, kas atturas pieņemts. Tagad balsosim par komitejas priekšlikumu šādā veidā grozītu. Balsosim ar personāla balsojumu palīdzību. Sākam balsot, beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Tagad balsosim par rez, eh, likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu ar personāla balsojumu palīdzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Apsveicam referentu. Tagad sāksim ar balsojumu skaidrojumiem.